deputāti, atsākam mūsu sēdi. Jūs esat saņēmuši dokumentus un iepriekšējā sēžu protokols vai ir kādi komentāri? Neredzu. Līdz ar to iepriekšējais sēžu protokols apstiprina.